Dear colleagues, Dārgie kolēģi, lūdzu, sāksim šo kopīgo ekonu un budžeta komitejas sanāksmi. Gribēju atvainoties uh, Žāna Artuī vārdā, kurš ir budžeta komitejas uh, priekšsādātājs. Viņš tiekas ar Slovākijas uh, prezidentūru un runā par uh, daudzgadu finanšu schēmas vidēja termiņa pārskatīšanu. Budžeta komiteja ir eh, pārstāvēta prezidijā. Šī ir kopēja koordinātora sanāksme, kas ir pilnībā uh, veltīta mūsu ziņojumam par Eirozonas fiskālo kapacitāti. Mēs apmainīsimies ar viedokļiem par esošo situāciju, jo pēc pagājušās sanāksmes, kas mums notika 12. jūlijā, mums uh, nācās secināt, ka ir spēcīga politiska vēlme pabeigt šo ziņojumu līdz gada beigām un uh, apstiprināt to kopā ar diviem AFCO ziņojumiem par Eiropas Savienības uh, darbību. Uh, pēc uh, Lisabonas līguma un iespējamiem grozījumiem un pielāgojumiem šī brīža institucionālajā struktūrā. Mm, referenti mums uh, sniegs ziņojumu arī par uh, ēnu referenta sanāksmi, kas notika un kurā tika prezentēta esošā situācija. Un bez liekas kavēšanās došu vārdu Bēgis kungam. Thank you, Chair. Jā, liebe Kolleginnen un Jā, mīļās kolēģis un kolēģi, reiz paldies, ka neraugoties vēlo vakaru stundu, esat atnākuši uz šo sanāksmi. Mums ir bieži daži sarežģītas sanāksmes ar ēnu referentiem no politiskajām grupām. Jā, tas Pietra pierietis, ka ir tādas fāzes, kas uh, ir sarežģītas. Un tad pamatoties uz eh, šīm sarunām un uh, tālākam pārdomām, kā uh, līdz referents, es noformulēju tekstu par uh, kuru mēs abi līdzreferenti domājam, ka tas parāda ceļu, par ko mēs eh, lielā vairākumā šeit parlamentā varam vienoties. Protams, ka katrs no mums zina, ka šāds iniciatīvas ziņojums eh, vēl neieslīgs tādās likumdošanas detaļās. Eh, tas arī nav ziņojums no vienas politiskās grupas, bet tas ir kopības darbs, un tādēļ, protams, būs arī sarežģīti kompromisi jāiekļauj. Tā principā gribētu pateikt, ka Kaut arī mēs vienmēr atsaucamies uz eh, dažādiem ziņojumiem no četriem pieciem eh, priekšsēdētājiem, ka ir īpaši stabiliskais eh, valūtas fonds ir bijis tas, kas iepriekšējos gados atkal un atkal ir norādījis uz nepieciešamību, ka ir vajadzīgi jauni labāk funkcionējuši instrumenti, un ja jūs šos dokumentus vēl nesat apskatījuši, tad lūdzu izdariet to, vai arī mēs labprāt varam tos jums atsūtīt jautājumus par eh, fiskālo kapacitāti, kādā formā un ar kādiem noteikumiem šajos dokumentos ir ļoti būtiska. Tas nozīmē, nenozīmē, ka tas, ko mēs pēc eh, eiro veiksmīgā uzsākuma esam sasnieguši un uh, arī likumdošanas uzlabojiem šīs divu pakotni, sešu pakotni, ka to visu nevajadzētu tā nostumt malā un teikt, ka tas jau nekas nebija, bet vajadzētu sagatavoties uz atbildēt uz jautājumu, kas notiks pēc krīzes, jo kaut kad mēs uh, būs nākošā krīze, vai mēs būsim sagatavojušies un ko esam iemācījušies no eksistējušiem instrumentiem. Tam vajadzētu būt padomu pamatā. Tādēļ mēs mēģinājām ceļa kārtē vienkārši mēģinājuši šīs debatas, kas ir bijušas par uh, pirmajiem darba dokumentiem, par priekšlikumiem, iestrādājat arī grozījumus uh, un kompromisu atrašanos mēģinājumiem. Visu to esam mēģinājuši iekļaut tādā labāk lasāmā formā, kas arī būtu tādu skaidrāku vēstījumu, kā tāda rezolūcija vairāk. Tādēļ gribētu teikt, ka tur ir vairāk m, mm, pastāstīts, kāda ir aktuālā situācija, pēc tam tur ir uh, pieminēti atsevišķi vispārīgi principi, m, cik uh, šeit to esmu saskatījis, tad vairāk vairākās ēnu referents sanāksmēs eh, tas ir guvis atbalstu. Tad nākamā sadaļa, tur ir arī par uzdevumiem, par trim pilāriem - fiskālajā kapacitātē, stabilitāte Eirozonā. Un tad trešajā nodaļā ir runa par pārvaldību, par demokrātisko atskaitas sistēmu un kontroli pēc intensīvām debatēm arī vēlreiz eh, ar dažādiem kolēģiem un eh, tādā veidā esam šeit sagatavojuši ceļu, lai aicinātu izstrādāt Eiropas vadlīnijas pamatoties to, ko mēs iesniegsim. vēlākais līdz Romai un pas, eh, par Eirozonas stabilizāciju un aicinām komisiju un um, balto grāmatu sastādīt arī ar ambiciozu uh, sadaļu par Eirozonu un 2017. Eh, gadā vajadzētu arī nepieciešamos likumdošanas priekšlikumus izstrādāt viņiem un vajadzētu izmantot visas iespējas, bet vienlaikus arī jau paredzēt eh, un ieteikt nepieciešamos likumdošanas pasākumus un turklāt arī vēl eh, sagatavot ceļu tiem jautājumiem, ko mēs vidus un ilgtermiņā arī risināsim, ņemoties, ņemot vērā līguma punktu maiņas nepieciešamības. Es domāju, ka ar šo tekstu mēs esam uh, noformulējuši tādu labu pamatu, kas var kalpot tālākajam darbam. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, risināt jautājumus, kā, kad šeit būsim atraduši ceļu, kā rīkoties ar citiem uh, esošiem tekstiem, kur ir kompromiss priekšlikumi, ko darīt ar tiem. Pagaidām esam atvērti savā nostājā un jāraugās, kā politiskās grupas tos vērtēs. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī priekšsēdētāja kungs patiešām uh, pieturēties pie laika grafika, lai mēs decembrī būtu, lai būtu plenārsēdē balsojumi šim ziņojumam. Ja mēs vēlamies eh, ietekmēt to, kas eh, notiek padomis un Eiropadomas līmenī, sagatavojot uh, Romas uh, sanāksmi martā, tad uh, janvāris faktiski būtu jau par vēlu plenārsētē. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Liels paldies arī par jūsu skaidro nostāju par datumiem. Pērvenša Beres, paldies priekšsēdētāji. Tā kā mēs runājam par mm, kopīgu ziņojumu, un tā kā mēs šodien prezentējam ceļa kārti, par kuru esam panākusi totālu vienošanos, gandrīz pilnīgu vienošanos starp eh, ziņotājiem, man te daudz nav ko piebilst. Vienkārši gribēju teikt eh, pāris vārdu par metodi jo ceļa kārta, kuru mēs šeit prezentējam, dažiem šķitīs pārāk īsa, un citi droši vien eh, priecāsies eh, par ehm, tajā ietverto eh, vēstījumu, par tā skaidrību. Un, mm, tā kā mm, es parlamentā mm, esmu strādājusi daudzus gadus, vēlējos ehm, vadīties pēc tādas loģikas, eh, lai ziņojums eh, būtu pieejams eh, visiem, lai nebūtu tā, ka tur ir divas rindiņas, bet neviens nesaprot vēstījumu. Mēs gribam, lai būtu skaidrs politikas vēstījums, un tajā brīdī, kad, kad eiro ilgtermiņā nav uzturams, uh, neparedzot būtiskus grozījumus, un uh, pēc Brexit rodas jautājumi, kā mēs uh, stiprināsim eiro, jo tas ir viens no Eiropas Savienības pamata elementiem, bet mēs apzināmies arī parlamenta lomu. Un uh, tāpēc mums ir jāsūta politisks vēstījums, kas būtu pēc iespējas īsāks un pēc iespējas skaidrāk. Lūk, tādā garā mēs pilnībā mm, strādājām pie šīs ceļa kartes. Un, kon, ņemot vērā kontekstu, kādā tiek piedāvāta šī ceļa karte, proti Brexit eh, jautājumu, mēs redzējām, ka tas ļoti ietekmē diskusijas. Un pat vēl pirms uh, tiek iedarbināts uh, eh, 55. pants, un uh, pirms tas nonāk padomas darbas kārtībā, un ir jāapzinās, ka uh, visa diskusija, kas notiks, eh, būs eh, dalīšanās, eh, viedokļa skaldīšanās starp 27. Un tāpēc nebūs viegli atrast kopīgu nostāju 27 dalību valstu starpā. Tāpēc visā, kas skar Eiropu, pirms tā kā komisija gatavo balto grāmatu un Bratislava arī skaidroja savu tālāko redzējumu par 27 valstu Eiropu, tad eh, šos jautājumus tiešām nedrīkst aizmirst. Vispirms gribētu teikt, ka, protams, daži no mūsu priekšlikumiem paredzēs uh, līguma pārskatīšanu, un mēs nevēlējām domāt, uh, pieturoties um, tikai pie um, esošās situācijas, jo mēs uzskatām, ka budžeta un ekonomikas lietu komitejai būtu jādomā, uh, par to, kā organizēt eh, zināmas eh, priekšlikumus un eh, kā panākt to, lai eiro ilgtermiņā būtu iespējams uz, noturēt. Un tāpēc ir kāpēc mēs izvēlējāmies šādus termiņus? Tāpēc, ka Konstitucionālo lietu komiteja parlamentā vēlas apstiprināt uh, savu ziņojumu un uh, vēlamies, lai Eiropas parlaments varētu sūtīt uh, Eiropadomēm komisijai ļoti spēcīgu vēstījumu. Paldies! Paldies! Mūresana kungs lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! ETP <clears throat> e ekonu kolēģi vārdā es gribēju teikt, ka šī gada gaitā Mums, protams, ir bijis daudz sanāksmi arī ēnu referentu līmenī, un es gribēju pateikties abiem referentiem par viņu paveikto darbu un par pacietību, kādu viņi ir izrādījuši gada gaitā. Protams, ka šis ir ļoti sarežģīts temats, un, protams, tas ir redzams jau no tā vien, ka, ir, ka kolēģi ir sagatavojuši no visām politiskajām grupām um, vairākus simtus grozījumu. Bet eh, kādā situācijā mēs esam šobrīd? Eh, šobrīd eh, ir ziņojuma kopējā versija ceļa kartes formā. Tā, protams, visiem deputātiem šodien tika nosūtīta un ETP ekon grupā. Protams, mums arī būs vēl jārunā un jādomā, cik lielā mērā kolēģu piedāvātās sarkanās līnijas uh, Mm, atbilst mūsu uzstādījumam, kāda ir eh, ekona nostāja un kādas ir šīs sarkanās līnijas. Mēs jau no paša sākuma teicām, ka mēs šajā diskusijā un šajā procesā vēlamies spēlēt konstruktīvu lomu un domāt par fiskālās eh, kapacitātes eh, apjomu, cik lielā mērā šī fiskālā kapacitāte ir paredzēta, cik liela tā būs, cik liela būs tās finansiālā tā, tās finansiālais apjoms. Un, protams, te mums ir jāprasa dalību valstīm tiešas iemaksas, lai šādu fiskālo kapacitāti veidot. Ir jājautā, cik lielā mērā dalību valstis ar tiešajiem maksājumiem ir gatavs veidot šo kapacitāti. Un ilgtermiņā varbūt pašu resursi būtu Eh, priekšroka, kam ir dodama priekšroka, bet ir jādomā arī, kādi resursi būs pieejami īstermiņā un vidējā termiņā. Eh, ceļa kārtē mēs pieminām arī to, ka fiskālajai kapacitātei būtu jābūt tādai, lai tā varētu glābt, eh, paredzēt glābšanas programmu lielai dalību valstī, kas saskars ar problēmām. Mēs redzam, ka tie, tiem būtu jābūt vismaz um, tūkstotim līdz pusotram tūkstotim miljārdu, un no kurienes tad mēs šādus um, līdzekļus ņemsim. Atgādināšu, ka fiskālā kapacitāte nav domāta tādiem pašiem mērķiem kā ESM, jo tāpēc uh, mums jādomā par realistisku fiskālo kapacitāti kas uh, varētu novērst to, ka dalība valstis vispār nonāk līdz krīzē, kas uzlabo konkurētspēju. Un, uh, jā, uh, tas veidosies kā Eiropas valūtas fonds, tad mums ir jādomā arī par to, kā novērst morālu kaitējumu un pastāvīgos riskus. Viena no iespējām, kas ir paredzēta ceļa kartē, un par to arī mēs ļoti atklāti ar referentiem runājām, ir bezdarba pabalsta schēma. Lūk, ETP ekon kolēģi līdz šim šādu domu ir noraidījuši, un tas arī nemainīsies. Vēl viens papildus eh, priekšlikums, tas arī ir pēdējais, ko es teikšu priekšstādātāji. Vēl viens papildus eh, priekšlikums, kas ir ceļa kārtē, ir finanšu ministrāmats, un mēs uh, uzskatām uh, ETP, ka. Um, Tagad jau mums pastāv konkrēti noteikumi šajā saistībā, un tie ir arī jāievēro. Un, uh, jāciena. Ar to es domāju divu dokumentu pakotni, sešu dokumentu pakotni, kas uh, pagātnē gūši parlamenta atbalstu. Un ir jāsaprot, ka šie noteikumi pastāv, tie ir jā, jāievēro visās dalībvalstīs uh, vienlīdzīgi un nav nekādu šaubu, ka arī mūsu kolēģi piekrīt šiem noteikumiem. Jā. Ja mēs uh, ar lielāku mm, manevru iespēju interpretētu šos noteikumus ETP deputātiem būtu iebildumi. Un uh, es domāju, ka tomēr kopumā pēdējo mēnešu laikā mēs esam panākuši ievērojumu progresu un ETP pauž skaidru gatavību spēlēt konstruktīvu lomu šajā procesā. Paldies par pacietību. Paldies. Es piekrītu, ka finanšu ministram būtu jābūt savām finansēm, nevis uh, jāpārvalda dalību valstu finanses. Polūdzu, Poltang. Paldies uh, referentiem, paldies ēnu referentiem. Reizēm uh, šīs diskusijas ir uh, grūtas, bet tās vienmēr ir interesantas, un es domāju, ka tās ir arī ir veiksmīgi noslēgušās. Šobrīd mums ir ceļa karte. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šis parlaments sūta skaidru politisku signālu un uh, norāda, ka eiro šobrīd uh, nav ilgtspējīgs un mm, ir jādara kas vairāk, lai tas uh, kalpotu eirozonas valstīm un cilvēkiem. Un es domāju, ka Tas ir skaidrs uh, un būtisks vēstījums, kāds mums būtu jāsniedz. Un uh, ceļa kartē ir labāk jāatspūgļo to, kā padarīt eiro ilgspējīgu. Manuprāt, um, tas ir arī ļoti labi izdarīts. Es personīgi gribēju uzsvērt, ka tas, kas mums šeit ir nepieciešams, ir ļoti skaidrs nošķīrums starp Nacionālo un Eiropas Savienības atbildību. Ja mēs runājam par pārvaldību, ir nepieciešama skaidrība, kurš par ko ir atbildīgs, bet arī šajā gadījumā mm, mēs redzam, ka strādājam ārkārtīgi sarežģītos apstākļos, kur Eiropas Savienība uh, reizēm tiek uzskatīt nevis par pozitīvu eh, fenomenu, bet gan par draudu, par slikto zēnu. Mums ir jāprāda, ka tas tā nav, un šis eh, priekšlikums ir vērsts uz to, lai eiro labi darbotos un nāktu par labu visiem. Un tas ir svarīgs signāls, un es joprojām Uzskatu, ka mums ir skaidri jānovelk līnijas starp nacionālo un Eiropas līmeņa atbildību, jo reizēm šīs robežas ir izplaudušas. Un man personīgi nepatīk redzēt, ka privātie investori nodokļu maksātājiem noliek priekšā rēķinu. Tā ir viena no tām atbildības jomām, par ko mēs runājam. Tā ir ļoti svarīga joma. Un, eh, protams, eh, ne tikai par eh, Eiropas parlamenta budžetu ir nepieciešama atbildības uzņemšana dalību valstīs. Tas ir nepieciešams arī nacionālajos parlamentos, un es gribēju izmantot šo iespēju, lai to vēlreiz uzsvērtu. Un es arī ļoti priecājos, ka mēs joprojām uzskatām, ka šo ziņojumu ir iespējams apstiprināt šogad. Lielas paldies, ECR eh, e vārdā Lukas kungs. Ja? Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esi... Paldies. Paldies arī mūsu referentiem par darbu, ko viņi ir iegulduši, jo viņi centās tik tiešām virzieties uz priekšu. Taču Šī ceļa karte mani īsti nepārliecinēja. Es nedomāju, ka ir vajadzība tieši šādi rīkoties. Es esmu jau iepriekš komentējis šo jautājumu, līdz ar to tagad pavisam īsi. Šāds fonds, tā saucamais eh, nebalto dieniņu fonds, varētu mazināt šo morālo potenciālo kaitējumu bet uh, es neesmu gana pārliecināta, ka tas ir nepieciešams. Manuprāt, morālais apdraudējums nav šobrīd pietiekami iekļauts jautājuma centrā. Manuprāt, nebalto dieniņu fonds varētu vispār risināt tādu problēmu, kā, piemēram, bija Grieķijā. Es nezinu, vai nākotnē mēs varētu, pateicoties šādam fondam, izvairīties no līdzīgas katastrofas. Vēl viena lieta ir nacionālās suverenitātes mazinājums, ja mēs apstiprinātu šo priekšlikumu. Es šo priekšlikumu neplānoju atbalstīt, un es nevarēšu to paskaidrot maniem iedzīvotājiem. Manuprāt, daudz labāk ir vienkārši esošo sistēmu izmantot un padarīt vienkāršāk. Paldies! Liels paldies! Tad lūdzu, Bernds Kalmers, vai jūs tagad izteiksieties? Lūdzu! Um, Dank, ich... Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien Lukas kungs saka pārstāvu Kaimā kungu. Var runāt samarā īsi, es nezinu, vai mēs esam lasījuši to pašu dokumentu, pa, ko runāja Zikvies Murisāns un Paus Tanks komentēja, jo es tur nesaskatu nekādu progresu un nekādu labu noslēgumu šim dokumentam. Ir lielas pasāžas šajā dokumentā, kas vienkārši nesaprotu, bet noteikti ir uh, deputāti Eiros parlamentā, kas eh, to var saprast labāk nekā es, kas vairāk zina. Un es domāju, ka ļoti labi, ka eh, ir labi, ka šis dokuments ies uz plenārsēdni tiks pieņemts, jo šādā formā, protams, eh, tas atstās ļoti labu ainu par to, kā politiski domā šis parlaments. Un ļoti labi parādīs, kā domā šis parlaments ekonomiski. Tātad nu, līdz ar to nekas nav, mm, nerunā pretī tam, ka tas tiek virzīts uz plenārsēdi. Thank you. Paldies. Fabija Dimāsi, lūdzu. Nē, nē, nē, atvainojiet, saka priekšsēdētājs, tiešām atvainojiet. Jā, varbūt jau esmu nost pārstrādājis, bet lūdzu, Torvana kungs, liels paldies! Un paldies arī mūsu referentiem, kas laikam ir jautri pavadījuši laiku, vai arī varbūt brīžiem viņiem nav gājis tik viegli un jautri. Dažreiz šīs diskusijas bija, bija kā no grāmatas eiro un ideju cīņa. Tie, kas redzēs šo grāmatu, viņi noteikti zina, ka tur ir aprakstīts tā, ka kad ir krīze, tad nevienam nav iebildumi pret ļoti stingriem noteikumiem. Tikko krīze ir beigusies, tad jāsāk runāt un diskutēt. Varbūt mēs varētu šos noteikumus apiet ar līkumu. Un tā tas arī ir. Ēna referents sanāksmē kaut kas ļoti līdzīgs arī notika. Man ir trīs pamatkomentāri. Es esmu tos pierakstījis un komentēšu esošo dokumentu redakciju. Pirmkārt, ļoti žēl, ka stabilitātes un izaugsmes pakts, divpaks, sešpaks šobrīd ir pavaināti. Un es varu pilnībā piekrist mazām kunga teiktēm. Tad ir otrais pīlārs kas ir automātiskā absorpcija krīzes gadījumā. Un ēnu referents sanāksmē par to jau tika runāts. Nu, visticamāk būtu nepieciešams pirms pielikt punktu šim teikumam, un tikai tad varēsim stāstīt detalizēt. Varbūt es varētu piekrist šim nebalto dieniņu fondam kaut kādā ziņā, kaut kādā veidā. Mums ir uh, nodarbinātības schēma, bet man vienmēr ir bail par to, ka kāds varētu to ļaunprātīgi izmantot. Somijā ir tāda pieredze, ka nodarbinātības atbalsta schēma e, to veido arotbiedrības. Un ir, ir svarīgi tiešām novērst ļaunprātīgu izmantošanu, tāpēc arī uh, Jā, varbūt tas ir arī viss, ko šobrīd par šo jautājumu teikšu, jo varētu jau ilgi runāt. Trešā lieta, par ko es labprāt izteikšos, un, un es vispirms citēšu kaut ko ļoti interesantu. Te ir tā runāts par uh, investīciju pieplūdi, lai panāktu pilnu nodarbinātību. Uh, Pirmā brīdī šķita, ka tas ir no Keina, no vispārīgās teorijas, jo jau 1936. gadā šāda grāmata tika publicēta, un tolaik, protams, um, bija savi apstākļi, uz kuriem šādā veidā tika rēģēts. Tagad jau situācija ir savādāka. Džons Mainers, gudrs cilvēks būdams, diez vai viņš teiks kaut ko tādu šobrīd ko viņš teica 36. gadā, un es uzskatu, ka mums arī jābūt tikpat gudriem, līdz ar to jābūt tiešām tādiem saprātīgiem. Un ne, nevajadzētu pieturēties pie uh, eh, 1936. gada atziņām. Un par, um, par to, kas ir atbildīgs, par to, kā nacionālajām valdībām ir jābūt atbildīgām uh, nākotnē par to ir ļoti jādomā. Ir ļoti svarīgi, lai atbildība būtu skaidra. Un par to ir jāturpina diskutēt, lai mēs saprastu, kurā brīdī nacionālajie parlamenti un dalību valstis piedalīsies un būs atbildīgas lēmumā. Paldies! Vēl kādam būtu vēlmi izteikties salda grupas vārdā? Bet tagad lūdzu Fabija Demāsi. Liels paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām nālos pateikties referentiem, bet uzreiz izmantošu izdevību mazliet nepiekrist Nilsonam attiecībā uz to citātu, ko viņš, ko viņš pieminēja, jo šis autors ir uzrakstījis arī rakstu par mūsu mazbērnu ekonomiskajām izredzēm, un viņš ir skaidri pateicis, ka valsts investīcijām būs arvien lielāka loma nākotnē. Un, manuprāt, mēs varam novērot tieši šādu Kenzina situāciju, ka mēs cenšamies mazināt valsts parādu izmantojot ļoti stereotipisko politiku, bet šī politika jau ir pierādījusi savu neveiksmi. Bet varbūt par šo jautājumu mēs varētu parunāt kādā citā vietā, bet tās, par ko ir jārunā, ir fiskāla kapacitāte, un runa šeit nav tikai par tehnisko spēju. Tas, ko mēs redzam šobrīd, piemēram, arī ASV vēlēšanās, tik tiešām sabiedrības arī šeit, Rietuma Eiropā, mm, ņem vērā politikas aspektus, kas cenšas risināt ekonomikas un finanšu krīzes, tāpēc arī visu cieņu mūsu referentiem tiešām viņi ir paveikuši nopietnu darbu. Un mēs šobrīd nevaram piekrist uh, trīs jautājumiem, tāpēc neuzskatām, uh, šo priekšlikumu par kompromisu. Pirmām kārtām nebūtu nepieciešams veicināt struktūrālās reformas, kas mazina pieprasījumu. Mums nav nekāda iebilduma pret struktūra reformām kā tādām, bet uh, jādomā par to, kādas reformas tās īsti būs. Jo pēdējos gados mēs esam pieredzējuši uh, struktūrālās reformas, kas mazina pirktspēju un pieprasījumu. Manuprāt, katrai valstī ir jābūt tiesībām uh, pieņem demokrātiskos lēmumus, ja vien tiek ņemta vērā uh, budžeta deficīta jautājumi valsts iekšienē. Un šeit mēs gribētu runāt par makroekonomikas nelīdzsvara procedūru, piemēram, Vācija ir pārkāpusi uh, attiecībās budžeta pārpalikumu un deficītu, manuprāt, ir jābūt ļoti konkrētiem noteikumiem ir jābūt ļoti simetriskai makroekonomiskā nelīdzsvara procedūrai. Un pat arī konservatīvie deputāti par šo jautājumu ir izteikušies. Un nobeigumā teikšu arī, jā, ka šeit runāts par nepieciešamību uh, ieguldīt, bet FC pieeja šobrīd nav attaisnojusi sevi, jo nosacījuma izpilde būtu jāapspriež tālāk, runājot par, par valsts investīcijiem. Jā, protams, es saprotu, šī jāpanāk kompromiss, jā, no kaut kā jāatsakās. Ir daži, kas saka, ka šī bezdarba apdrošināšanas ideja nav pieņemama, citi runā par tirgus liberalizāciju. Un jāsaprot, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir jābūt tiesībām migrēt tur, kur viņi paši vēlas, jo tur ir darbs, Eh, mēs uzskatām, ka šis nav īsti pareizs risinājums, jo ir svarīgi, lai arī perifērās ekonomikas tiktu radīts jaunas darba vietas. Nākamnedēļ mums būs fantastisks iespējas runāt par arī par eiro sistēmas trūkumiem. Stiglera kungs būs Briselē nākamnedēļ. Nu, manuprāt, mēs varēsim pēc šīs diskusijas eh, būt tik ļoti iedvesmoti, ka turpināsim, bet mēs ar Nilsu parunāsim pie kafijas. Thank you. Uh... Paldies. Nidijāda? Nē, kundze, nē, viņa nav klāt. Bet tāpēc arī es mazliet ilgāk izteicos, tāpēc, ka viņas nav. Labi. Maragau. Kungs. Jā, paldies priekšādātāji. Es runāšu spāņu valodā. Es domāju, ka mums šobrīd ir jāsaprot, ka, ka ir jāstrādā ar domu par nākotni, un pēdējos mēnešos esam daudz ko padarījuši. Un pirms pāris mēnešiem mums bija savādāka situācija, un skaidrs, ka ASV vēlēšana rezultāti pamainīs situāciju. Un tāpēc arī šis ir vēl viens arguments, lai mēs pēc iespējas ātrāk Eirozonā nodrošināt absolūtu stabilitātu un skaidrību. Manuprāt, tagad būtu pareizi skaidru un augstu vērtēt to, ko referenti ir paveikuši, jo, manuprāt, viņi mums ir palīdzējuši tikt tik tālu, jo šobrīd mums ir kaut kāds kompromiss. Mums nepieciešams regulējums, bet skaidrs, ka ne jau pārmērīga birokrātija. Grozījumu šobrīd ir daudz, bet noteikti varēsim panākt īsāku dokumentu. Un šajā dokumentā ir jābūt skaidrai politiskai vīzijai, kā referenta arī saka. Un tad cerēsim, ka komisija padome ņems vērā mūsu politisko nostāju, un tad mums būs likumdošanas priekšlikums, kas būs absolūti skaidrs un nodrošinās pietiekama aizsardzība Eirozonai. Mēs esam gatavi sadarboties pilnībā. Mēs saprotam, ka Eirozonai šobrīd nav, nav nodrošināta pietiekama aizsardzība. Jā, jā, trūkumi ir un tie visiem ir skaidri. Mums ir nepieciešams atbalstīt reālu ekonomiku. Arī zaļie mums ir iesnieguši savu tekstu. Varētu teikt, ka tas virzās pa to pašu līniju. Un mēs varētu tam piekrist. Jā, protams, gan jau grozījumi būs. Un vēl arī citi aspekti, Varbūt šeit runāts arī brīžiem pārspīlēti, tiek runāts par to, ka ja nebūs struktūrālās reformas, tad nenotiks nekad un nekas. Bet nē, mūsu mērķis vienkārši ir turpināt būvēt eirozonu. Jo mums pagaidām nav sanācis izveidot struktūru, kas būtu ilgspējīga. Tātad reformas ir vajadzīgas, struktūra ir vajadzīga, konverģence ir vajadzīga. Un ir skaidrs, ka konverģence ir jābūt, uh, saist, jābūt saskaņā ar ļoti konkrētiem noteikumiem. Mēs negribētu, lai kāds mēģinātu darīt kaut ko dīvainu, kas tādēļ, ka viņi ir kaut ko pārpratuši. Un, manuprāt, mums ir jābūt arī iespējām, lai mēs varētu uh, reaģēt uz struktūrāliem nelīdzsvara punktiem, piemēram, šīs eh, nebalto dienu fonds. Un nepieciešams šeit pieminēt arī spēju uzņemties saistības un parādus attiecīgi tā, lai būtu attiecīgas investīcijas, kas veicinās ilgspējīgu izaugsmi. Jo pagaidām krīze joprojām uz ietekmē, Un tas, ko mēs vēlamies, ir, lai tiešām būtu reāla ekonomiskā izaugsme. Mums, protams, vēl būs laiks, lai par grozījumiem runātu. Un tāpēc es arī šobrīd neiedziļināšos, bet vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidotu tādu ekonomikas zonu, kas ir stabila, un dzīvot spējīga. Tā, lai mēs varētu atgūties gan ekonomiski, gan sociāli. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, izteikšos pavisam īsi, jo mēs te varam mazliet sadalīt laiku, līdz ar to mans kolēģis runāja mazliet ilgāk. Nē, labi, nekāda problēma. Labi, viena lieta, ko es gribētu teikt. Pirmām kārtām paldies līdz referentiem, jo viņi ir panākuši, zinām, politisko progresu, jo tas, jau, protams, nebija viegli jo ir svarīgi, lai politiskās grupas var atbalstīt šo priekšsakumu, tāpēc arī tiešām paldies. Nu, ir skaidrs, ka ja vācieši un francūži kopā sadarbojas, tad izskatās, ka Eiropas Savienībā šī komanda var labi sastrādāties un panākt labus rezultātus. Un vēl viena lieta, ko es esmu pamanījis, ir tas, ka mūsu politiskais signāls ir skaidrs ka Eirozona esošajā veidojumā ir jāuzlabo. Un jāuzlabo pēc iespējas ātrāk. Un ideja tāda, ka mēs varētu vienkārši uh, atstāt aiz muguras eiro krīzi, šobrīd tas tā nav. Manuprāt, ir nepieciešams skaidri un gaiši pateikt, un ir svarīgi, lai tas ir Eiropas parlaments, kas to pasaka. Jā, man ir zināmas bāžas par teksta uh, redakciju, prot, protams, visu reizi, kas tiek, katru reizi, kad tiek runāts par struktūrālajām reformām, tā ir zināma mantra, kas atkal un atkal jāatkārto, bet svarīgākais ir, ka mums ir politiskais paziņojums dokumentā tas ir. Vēl viena lieta, par ko es gribētu runāt, ir pats būtiskākais ir tas, ka mums šobrīd notiek šī diskusija, un šī diskusija notiek arī nacionālajos parlamentos. Izklausās, ka kādam no deputātiem uh, Uh, iezvanījās uh, kampaņas, priekšvēlēšana kampaņas mūzika, bet labi. Es domāju, ka mēs varam turpināt šo diskusiju par to, cik ļoti ir nepieciešama šī budžeta kapacitāte, bet šobrīd ir trešdienas vakars, gandrīz astoņi, bet šādas diskusijas ir ļoti būtiskas, tām ir jānotiek nacionālais parlamentos, un šobrīd šāda diskusijas ir uzsāktas. Paldies! Thank you! Paldies! Eh, neviens laikam no FDD nav kolēģis. Mēs varam pāriet uz brīvā mikrofona procedūru. Pirmais runātājs būs Hokmārka kungs un tad Fernandes kungs. Thank you very much and thanks for the rapporteurs. Uh, I, regarding the French German. Lielas paldies uh, priekšsādātāji, liels paldies arī referentiem. Runājot par Vācijas, Francijas asi, man jāsaka, ka tieši Francija un Vācija jau bija tās, kas uh, apdraudēja un uh, stabilitāti un um, tieši tāpēc uh, šī fiskālā kapacitāte ir nepieciešama. Tas ir uh, Svarīgi, ka mēs to atzīstam, jo svarīgi, ka mēs pieminam Keinsu, jo tad, kad viņš eh, rakstīja šo tekstu, ir eh, kopš tā laika ir aiztecējis daudz ūdeņu, un Mr. Keins pats ir mīris. Un tajās valstīs, kas ir izmantojušas eh, viņa idejas, mēģinot cīnīties pret problēmām. Uh, ar lielākiem deficītiem. Šie deficīti ir auguši un um, konkurētspēja ir mm, aizvien samazinājusies. Es gribēju atgādināt uh, Vācijas draugiem, uh, ko tad uh, Keins uh, bija domājis. Viņš uh, bija domājis stabilitāti 3% uh, pārpalikums, iepratīja 3% deficītam. Tāds bija šī akadēmiķa sapnis. Bet problēma ir tajā, ka mēs nekad neesam varējuši sasniegt šādus rezultātus. Es teikšu, ka es nāku no valsts, kas ir ārpus Eirozonas, es vēlētos, lai mēs tā pievienotos, bet, manuprāt, ir pārsteidzoši, ka Zviedrija ir viena no nedaudzajām valstīm, kas vispār izpilda eiro krit ieviešanas kritērijas. Un kāpēc tas tā notiek? Un, protams, mums arī iepriekš bija sava krīze, bet mēs esam mācījušies, ka. Uh, institūcijas ir jāsaskaņo ar politiku. Nav iespējams eh, paļauties tikai uz institūcijām vai tikai uz politikām. Mm, Tās ir eh, jāpilda. Un tāpēc es esmu diezgan skeptiski noskaņots pret to, jo pirmkārt es nedomāju, ka mums ir nepieciešams eh, palielināt valsts sektora izdevumus un nodokļus, tam būs nevēlams sekas. Uh, un mēs tādējādi tikai apdraudēsim mūsu konkurētspēju vai fiskālo stabilitāti dalībvalstīs. Tālāk, nebalto dienu fonds. Es te dzirdu no labiem draugiem, ka ikvienai valstī, kurai pienāks, ka radīsies kādas problēmas, būs iespēja teikt, ka, tās, ka tā piedzīvo nebaltas dienas. Un, ja tās neievēro stabilitātes faktu, es runāju par divām valstīm Iberijas pussalā, tad uh, visi pauda pretestību pret to, ka tām būtu jāsāk ievērot noteikumi, izņemot atsevišķas uh, cilvēkus. Un priekšsādātājs gribēja teikt, ka nevajadzētu aizmirst to, ka Eiropas Savienībā mums ir fiskālā kapacitāte un ir stabilitātes fakts, ka ir arī finansu ministrs, kas eh, pārauga stabilitātes un izaugsmas paktu īstenošanu, bet eh, mēs nevaram aizstāt reformu trūkumu ar jauniem noteikumiem. Mēs nevaram mm, aizstāt uh, spēkā esošos noteikumus ar no jauna izgudrotiem noteikumiem, jo mm, tiks apdraudēta izaugsme un stabilitāte. Un man ir jāpiekrīt uh, ēnu referentiem un referentiem. Tas nav veids, kā mēs atrisināsim Eiropas problēmas. Paldies! Gribēju teikt, ka arī jūsu valstī bija ļoti prominents ekonomists Mirdāla kungs, laikam jums nepiekrita jūsu viedēklim, bet es nedomāju, ka Mirdāls uh, man šobrīd ievi, iebilstu. Mm, šobrīd ne Es vienkārši tā netieši gribēju norādīt, ka viņam bija, nebija taisnība. Paldies, ja priekšstādētājs runāšu franciski, saka Fernandes kungs. Es domāju, ka tas ir īstais brīdis, un pat šajā zālē es redzu, ka vārds uzticība vispār nepastāv. Un mums uh, ir nepieciešama uzticība pirmkārt jau starp dalību valstīm, un tieši tāpēc uh, ir nepieciešams reformēt Eirozonu. Ir valstis, eh, kuras eh, veids eh, zināms centienus, bet neuzticas citām valstīm, tāpēc, ka citas valstis neievēro noteikumus, nepieliek nekādas pūles. Un pirmā lieta, kas mums ir nepieciešama, ir šis vārds - uzticība kurš pat mūsu starpā, nepas, šīs uzticība nepastāv pat mūsu starpā. Un, kā jau es teicu, pirmkārt ir nepieciešama uzticība starp dalību valstīm. Ir nepieciešams nākt klājā ar skaidru vēstījumu. Jā, viss ir labi, ja viss darbojas, mēs neko nedarām. Bet, ja ir kaut kas, kas nedarbojas, tad kaut kas ir jādara. Un mums vajadzētu uzdot jautājumu, kāpēc tad ir spēkā noteikumi, kuri nekad netiek ievēroti, piemēram, 60% parāda attiecība pret IKP, kurš to ievēro, bet mēs zinām, ka šāds noteikums ir un noteikumi ir tāpēc, lai tie tiktu ievēroti. Mēs šobrīd pat nerunājam par um, kādu regulu vai regulējumu, tas ir pašiniciatīvas ziņojums Un mums uh, nav arī nepieciešamības pateikt līdz galam, kā tas viss eh, darbosies, kā tas tiks eh, finansēts. Eiropas parlamentam pat nav kompetences pašu resursos finansējuma jomā, un man ir jāpiekrīt ziņojuma struktūrai. Katram vārdam ir milzīgs svars, un es pateicos abiem referentiem, kuri ir uh, paveikuši ļoti izcilu darbu. Es eh, domāju, ka mēs eh, piekrītam šai struktūrai nu, ar šeit eh, ietvertajiem pīlāriem, un nu, varbūt katra pīlāra saturā ir atšķirības, bet ja mēs esam viensprāts par pīlāriem, tad saturu uh, varam precizēt. Ir vēl viena lieta, kas ir skaidra. Mēs daudz runājam, bet nekad neievērojam sol solidaritāti un atbildību. Un, ja mēs runājam par solidaritāti, ir jāizvairās no morāla kaitējuma. Ir jāraugās, lai būtu konkrēta priekšnoteikuma, proti noteikuma ievērošana. Es domāju, ka visu to ļoti labi apzinās. Ir nepieciešama labāka caurskatāmība, lielāka leģitimitāte, vairāk demokrātijas un labāka pārvaldība. Es domāju, ka tas visiem ir skaidrs. Un es eh, domāju arī, ka ir cilvēki, kas neatbalsta eiro, kas ir pret eh, to, un eh, viņi vienmēr būs pret šādu ziņojumu, lai kāds arī būtu tā saturs, bet iekurinās solidaritāti, atbildību, um, prevenciju, preventīvu attieksmi un pieeju. Protams, būs nepieciešami arī atjaunotnes instrumenti. Es domāju, ka šie cilvēki vienmēr varēs vienoties, un mēs varam raidīt signālu, ka mums parlamentam uh, viss eh, šķiet labi un vienīgais, eh, kas eh, ir jādara, būtu to noteikumu ievērošana, kuriem ir spēkā, bet kurus neviens nerespektē. Paldies! Mač! Paldies, paldies! Neviens vairāk nav pieteicies runāt, tad es izmantošu izdevību sniegt nelielu tādu interpretāciju, jo tas, ko teica Hakmārkungs, bija interesanti. Es gribētu teikt, ka es eh, šajā ziņojumā neatradu par stabilitātes grupas eh, paktā pielietošanas vadlīnijas. Ne Kēnis, ne Nekēnis. Tas eh, risina citu jautājumu. Fakts, ka mums nav stabilizācijas kapacitātes eiro zonas līmenī. Uh, Tas nozīmē, ka mēs esam atkarīgi no monetārās politikas un no nacionālajiem budžetiem no otras puses, kas var arī radīt problēmas, nespatot monetāras politikas. Jūs esat eh, zināt par šo asmērskā eh, riska absorpciju Eiropas eh, līmenī un vai nu notiek novirzīšanās no fiskālās uh, politikas nacionāla līmenī, un tad var izmantot šo asimetriskā šoka absorpcijas mehānismu, un uh, tad uh, šī funkcija var būt arī nepietiekama, lai risinātu problēmu. Tātad, ja ir šī fiskāla kapacitāte, tas, lai to visu panāktu, ir nepieciešams uh, pilnīgi funkcionējuši sabalansēts budžets nacionālā līmenī. Tātad šī stabilizācija un absorpcija kaut kur šī funkcija ir jāparāda un jāievieš. Un mūsu vēstījumi šajā ziņā ir ļoti skaidrs, un tas ir tāds arī tehniski dabas jautājums, bet tas nav saistīts absorpcijas eh, asimetriskiem šokam, vai nu jums ir šī fiskālā politika vairāk vai mazāk uh, Nu, tie ir vienkārši divi dažādi jautājumi. Es negribētu šo diskusiju pārveidot uh, par to, vai uh, ir vai nav jā, jāievēro uh, fiskālie kritēriji. Tas nav šīs ziņojuma mēķis. Šis ziņojuma mēķis ir pateikt, ka eiro ir nepieciešams viņa puse vēl papildus šīm uh, nacionālo valstu fiskālajai politikai pīlāriem ir kopīga funkcija nepieciešama lai iedrošinātu šīs eh, struktūrās reformas, lai novērstu eh, šos eh, asimetriskos riskus, un es domāju, ka Raugoties politiski uz to, mēs, protams, varam būt atšķirīgi fiskālajās politikās, kā mēs to vērtējam, bet mums jāatrod arī saprātīgi risinājumi, līdzsvarotā pieeja. Nevajadzētu šo ziņu pārvērst par to, kas tas nav. Otrakārt arī jautājums par finanšu ministriem. Tas ir saistīts ar to. Tas ir tādēļ, kādēļ es teicu šo jociņu. Ko teica arī Murisjāna kungs atsaucoties uz viņu. Arī tangu punktu teiktais. Protams, ka jābūt labākām eh, kapacitātēm, lai nošķirtu Eiropas Savienības kompetences un nacionālas kompetences veidot eh, šo fiskālo kapacitāti un lai izpildītu arī noteikumus un finanšu ministru funkcijas šeit ņemot vērā. Tas nenozīmē, ka šeit vajadzētu visur iejaukties politiskajiem līmenim, fiskālajā noteikumiem dalībvalstu līmenī, bet šeit vienkārši vajadzētu nošķirt šīs lietas un tad iet ja tālāk automātiski virzienā arī iespējams būs eh, šie defaulti nacionālajiem budžetiem. Šīs divas lietas ir pilnīgi savienojamas, un tādēļ tas ir pamats, ka esmu pārliecināts, ka beigu beigās mēs varēsim atrast kopīgu pamatu attiecību uz šo dokumentu, kas būs ļoti būtisks ieguldījums no parlamenta puses, veidojot šādu eiro integrācijas mehānismu bez jebkādiem aizspriedumiem pret uh, konkrētām pozīcijām. Katrai politiskajai grupai, protams, var būt sava, kā, uh, eh, savs priekšstats par to, kāda ir vislabākā fiskālā politika. Tas ir cits jautājums, tas nav šī ziņojuma jautājums. Atvainojos par šo izklāstu. Vai vēl kāds vēlas runāt? Jā, lūdzu. First of all, I'm very honored that my... Jā, pirmkārt, es gribētu šī vēlā vakara diskusija lai paskaidrotu savas tiesas teikto, kas ir šie asimetriskie šoki un uh, šis uh, nebātās dienas fonds. Un esmu iemācījies vienu lietu - asimetriskie šoki. Tas ir tie, kas skar jūs, un tas var būt tas, kas varētu būt asimetriskie šoki. Otrkārt, Ja ekonomika ilgāku laiku nedarbojas, un to, jūs vienmēr to varat nosaukt par nebalto dienu, bet varbūt tas ir nepareiz ekonomiskā politika, un eh, tiek par daudz tērēts, tā ir problēma, un šīs abas lietas ir sasaistītas realitātē. Viss nozīmīgākā fiskālā kapacitāte Eiropas Savienība būs dalībvalstīs. Un tam ir jābūt labi pārvaldītam. Un galvenā problēma, kas šodien mums ir par fiskālo kapacitāti, tas nav labi pārvaldīts. Un veidojot citu fiskālo kapacitāti, tas jau faktiski ir uh, tur iekonstruēts, ka viņi nevarēs izpildīt šīs uh, noteikumus. Mēs radīsim vairāk problēmas, nekā atrisināsim. Tas bija tāds mans uh, pazemīgais viedoklis par šo problēmu. Nu, jā, tas ir iemesls, tad jau varētu teikt, ka arī. arī nevajadzētu arī ar savienības budžetu. Mēs nesāksim šo, šādu veidu debati. Tagad es gribētu dot atkal vārdu referentiem Pervašu Beresa. Paldies, ir vēls, bet eh, ļoti labi, ka mēs risinām šo diskusiju. Varbūt eh, tas ir arī plašāk nekā eh, ar ēnu referentiem mūsu diskusijās, jo te tiek pieminēti vairāki citi punkti. Daži runātāji pieminēja dažas lietas, eh, kuras eh, šajā mm, ziņojumā ir pieminēts. Mm, no nu, pārējais eh, uz eiro mēs esam nonākuši situācijā, no šī laika esam nonākuši situācijā, ka slikti ievērojam noteikumus, mēs esam mēģinājuši tos papildināt, padarīt viedākus. Uh, Un eh, man ļoti patika viena lieta, ko pareizi norādīja Pauls Tanks, eh, proti dalību valstu piešķīrumi šim, eh, šai fiskālajai kapacitātei, jo mm, ļoti bieži mēs uh, nonākam pie šī mūra, uh, Mēs, protams, zinām, ka pastāv valstu suverenitāte, un to neviens šeit uh, neapšauba, bet, lai mēs nonāktu pie reālas konverģences, būs uh, jāmeklē, kādas uh, tad būs uh, dalība iespējas uzņemties uh, skaidru atbildību par to ekonomisko politiku un ne tikai atbildēt uz komisijas pārmetumiem, kas eh, bieži ir eh, sliktāks eh, padomdevējs nekā ieteikumi mm, ekonomikas uzlabošanai. Te tika runāts par asimetriskajiem šokiem, un Otmāra kungs teica, ka mēs nezinām, kas ir šie asimetriskie šoki vai satricinājumi pēc uh, pārējais uz eiro varbūt mums ir uh, jā, jāizlasa pamati. Es saprotu, ka Keynes varbūt nav vairs modē, bet, um, <clears throat> ja mēs runājam par uh, eirozonu, mums nav aizliegts uh, iepazīties ar to, ko teica um, tās veidotāji, piemēram, Žaks Delors. Viņš uh, teica, ka. Un tas, uh, veidojot uh, eirozonu, nekad uh, īsti nav ņemts vērā. Uh, Otmāra kungs aizgāja, tāpēc varbūt uh, um, te arī apstāšos savā atbildē uz viņa bažām, bet uh, varbūt no sākuma ir jādomā par, uh, par dalību valstu iespējām paļauties uz pašas, pašām saviem spēkiem. To mēs arī sakam ceļa kartē. Mēs sakām, ka papildus tam, ka dalību valstīm ir jāveic centieni, lai uzlabotu savu konkurētspēju, mēs nevaram turpināt dzīvot situācijā, ka Eiropas Savienības līmenī vai Eirozonas līmenī nepastāv instrumenti, kas ļautu cīnīties ar asimetriskiem sātricinājumiem. Un katrā ekonomikā, katrā monetārajā savienībā ir šāds instruments. Savukārt Eirozonā mēs neesam bijuši spējīgi to izdarīt, ja vien nebūtu krīzes situācija, un arī šie risinājumi nepilnīgi. Uh, Un uh, var jau teikt, ka Kens uh, šobrīd nav modē. Es uh, skatos, ka modē laikam ir ultraliberāļi. Un raugoties uz to, kas notika Tečeres valdīšanas gados, man šķiet, ka ir īstais brīdis, lai mm, noraidītu šo doktorīnu, ka mēs visi esam viens pret otru. Mēs vēlamies, lai Eirozona uh, varētu atbilst dalību valstu gaidām, to dalību valstu, kuras lieto šo valodu. Un tāpēc šajā ceļa kartē ietvertais ir uh, jāsaprot gan komisijai, kura gatavos balto grāmatu, gan arī Eiropadomē. Un es gribēju tomēr vēl atbildēt arī uz vienu argumentu, ar kur nāca klajā ECR pārstāvis. Proti domu, ka ar šo ceļa kārti mēs apdraudēsim dalībvalstu suverenitāti. Manuprāt, pilnīgi pretēji. Uh, ir kādas uh, idejas par uh, konverģences kodu dalību valstīm, ļauj atgūt manevra iespējas ekonomiskās politikas jomā, un es jebkurā gadījumā vēlētos, lai mēs uh, panāktu pēc uh, iespējas lielāku vienprātību un um, politisko vairākumu, lai šādu politisko sūtījumu varētu sūtīt beigas. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pēc tā, ko teica Pauls Tanks par uh, šo ownership atbildību, tā ir uh, tas izvairās, ka mēs no vienas puses uh, mums izdodas, lai būtu tāda lielāka atbildība, tas, kas notiek uh, Eiropas līmenī par uh, atskaites sistēmu un pārvaldību, un lai tas būtu Eiropas parlamenta atbildība, arī lai nacionāli dalībās parlaments atbildētu par dalībvalstu atbildību. Un uh, mēs mēģinājām arī formulējumu šādus ieviest tekstā. Varbūt ir arī iespējams tos uzlabot, bet tomēr, jūs paraugoties uz lietām, kā strādā zinātniskās dienas, kādā formā parlamentu dalību valstīs uh, ar uh, um, ieteikumiem dalību valstīm uh, strādā un kā notiek uh, šos ieteikumiem dalību valstī īstenošana dalību valstīs, uh, tad jūs redzēsiet, ka ir samērā tāda raiba aina dalībvalstu parlamentos, kas ir iegūt ļoti daudz darba tur un ļoti daudz dara un eh, ļoti daudz zaļā krāsa ir tabulās un mēs dabulā dalībvalstīs savukārt citas redzam, kur ļoti maz kas izdarīts. Un tad sākas šis process, kā parlamentos viss kļūst caurskatāmāk un tādā veidā veidojas mehānisms un uh, arī debatēs mums tas tika vairāk kārt pieminēts, eh, ka, kas pamatojas uz 13. pāntu fiskālā kompakta uh, dokumentā tas ir, eh, tam ir jābūt visam mētiecīgāk, lai izdotos, lai beidzot starp nacionālajiem parlamentiem un eh, Eiropas parlamentu, lai būtu intensīvāki strīdi un risinājumu meklējumi, lai tiktu sniegts ieguldījums, eh, lai beidzot mēs saņemtu kaut ko tādu, ko varētu nosaukt par Eiropas politisko sabiedrību, kas, diemžēl, pašlaik nav. Bet tā ir steidzami vajadzīgi, ja mēs vēlamies veidot uzticību, ja mēs vēlamies apmaiņu starp uh, pretrunīgām kontroversām pozīcijām, kopīgu rezultātu. Daži kolēģi jau tā principā negatīvi izteicās par šo pieeju, par šo ceļu karti. Ja tā ir viena lieta, to mēs, protams, pieņemsim zināšanai un arī ļoti precīzi uzklausījām jūsu viedokli. Ir vesela virkne izteikumu, par kuru es uzskatu, ka mēs jau esam centušies šo pamatnostāju ļoti spēcīgi ievies tekstā, un tagad es, mēs pārējām uz tādu fāzi, kur uh, nemitīgā teksta uzlabošana kaut kad ir jāizbeidz, jo tad kaut kāda eh, saruna vešanas kapacitāte arī izbeidzas. Mēs kā līdzreferenti, pamatojoties uz šodienas uh, dzirdēto, sanāksim kopā un paraudzīsimies, ko mēs vēl varam darīt un piedāvāt kaut kā no mūsu viedokļa raugoties. Uh, tas vairs daudz nekas vairs nav iespējams, jo citādi visu šo mozaīku un līdzsvaru vairs nevarēs uh, paturēt, un tad, protams, būs atkarīgs arī no polsko grupu rīcības. Jā, liels paldies par šo, par šīm ļoti svarīgajām un noderīgajām debatēm. Tā tad izskatās, ka raudzīsimies, kāds būs nākamais solis, un uh, lai būtu tā, ka mēs plā, tagad plānots varētu arī balsot un sniegt savu būtisko ieguldījumu mūsu kopīgajā procesā. Lielas paldies!